reglamentu jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar pēc ticamām ziņām apvienotās karalistes eh, valdiec Elizabete kļuva par visilgāk valdošo karalieni. Un Es ņemot vērā šo